nodrošināt apstākļus privātiem publiskiem operatoriem, veikt ilgspējīgas investīcijas. Mēs gribam, lai būtu ļoti skaidri noteikumi, kas veicinātu investēšanu. Mēs ar jūsu atbalstu lēmām par taksonomiju, kas būs rīks, kas palīdzēs identificēt to, kas ir zaļās, kas ir e, ekonomiski izdevīgās iniciatīvas. Šīs, šo te taksonomijas sistēmu var izmantot gan privātā, gan publiskā sektorā. Un mm, tālāk mēs nonākam pie um, rīcības plāna ilgspējīgām investīcijām. Tāpēc ir nepieciešami skaidri noteikumi. Trešais aspekts ir jārunā ne tikai par finansējumu, bet arī par konkrētiem projektiem. Mēs dosim nacionālām administrācijām un projektu virzītājiem ekspertīzi zināšanas par projektu virzīt. Strādāsim ar investīciju banku un citām institūcijām, lai izpildītu zaļā kursa uzdevumus. Tālāk, godījumie deputāti, par otro mūsu diskusijas daļu, tātad um, ceļvedi sociālajai Eiropai. Es gribētu arī šai sakarā pasvītrot uh, dažas idejas. Mēs strādājam atbildīgi mūsu pārkārtošanās, gan zaļā pārkārtošanās, gan arī uh, enerģētiskā pārkārtošanās. Tas Nu, tam visam pamatā ir um, taisnīgums. Un uh, mums ir jādomā par to, kā īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Mēs uh, turpinām strādāt pie tā. Šodienas uh, paziņojums par sociālo Eiropu ir um, pārkārtošanās ceļš mūsu ceļveža īstenošanai. Un ir arī ļoti daudz darbības, ko mēs plānojam teikt gan valstu līmenī, gan arī iesaistīto pušu līmenī. Tāpēc es atbalstu tādu plašāku diskusiju par to, kādu uzdevumu vēl ir veicami, ko var sniegt dažādi dažādi partneri, dažādi iesaistītie, lai pīlāru uzdevums mēs varētu izmant, izpildīt. Un jau šodien mēs sāksim konsultēties ar sociālajiem partneriem par taisnīgu minimālo atalgojumu, un komisija ir apņēmusies nākt klajā ar instrumentu, lai sniegtu atbalstu darbiniekiem tad, kad tas ir nepieciešams. Mēs, um, protams, negribam obligātā kā tā likt valstīm ieviest minimālo algu, jo projām ir jārespektē arī arī kolektīvā līgumslēgšanas um, pamatprincipi. Un um, ir jādomā arī par ilgspējīgu attīstību, lai to visu realizētu, ir jādomā domāšanas stils. Mēs esam veikuši svarīgu soli šodien šajā virzienā. Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad Eiropas Tautas partijas vārdā dodu vārdu Zigfrīdam Mūrešanam. Pusotru minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! komisijas priekšstādāvētnieki Tomi Timermans kungs un Darbos kungs, esiet sveicināti parlamentā. Paldies, ka izstāstījāt mums par šīm iniciatīvām. Eiropas Tautas partijas grupas vārdā vēlos eh, atzinīgi izteikties par jūsu šodien piedāvātajiem priekšlikumiem, un es domāju, ka taisnīgs pārkārtošanās fonds un citas iniciatīvas, ko šodien izklāstījies, ir ļoti svarīgi divām svarīgām Eiropas komisijas programmām - Eiropas zaļais kurs un. Uh, sarunas par daudzgad finanšu schēmu. Tāpēc mans aicinājums ir šāds. Strādāsim ātri, vienosimies ātri šī gada pirmajā pusē, nākošā mēneša laikā par šiem mehānismiem, jo tas tad pavērs iez, daudzgad finanšu schēmu sarunu eh, potenciālu Mēs mums redzēsim, ka decembrī vai nu zaļais kurs e, būs izturējis e, laika pārbaudu vai nē. Un mūsu grupas interesēs ir, lai šis pārējais mehānisms e, pārkārtošanās fonds būtu pēc iespējas drīzāk īstenot. Tam ir jābūt izturīgam, tam ir jābūt ar pietiekošu finansējumu, lai atvieglotu pārkārtošanās ietekmi uz tiem redņiem, kur uh, Eh, visvairāk ir bijusi šī ietekme. Tam nevajadzētu ietekmēt citas politikas, kā kon, uh, samērīga un politika un tam līdzīgi. Treškārt tam ir jāietekmē labvēlīgi un ilgspējīgi tie reģioni, kurus īpaši skar šī pārkārtošanās. Ieguldīsim ekonomiskajā pārveidē, pārbaudīsim mazos, atbalstīsim mazos vidējos uzņēmumus eh, finansēsim profesionālās apmācības kursus tiem cilvēkiem, Eh, kas eh, cieš no šīm pārkārtošanām. Un pēdējā lieta ir priekšnoteikti. Mums jāpiešķir līdzekļi tiem reģioniem, tām valstīm, kur šie, eh, kur šie līdzekļi nāks visvairāk par labu jāmācās no iepriekšējais pieredzes šajom. Liels paldies, Murešana kungs, un tagad sociāldemokrātu grupu vārdā izteiksies Garcia Pērēs. Jūs rīcībā trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pagājušajā decembrī Eiropas komisija izklāstīja priekšlikumu, tas bija ambiciozs priekšlikums par Eiropas zaļo kursu un klimata neutralitāti līdz 2050. gadam. Tas ir milzīgs pasākums un tas paredz milzīgas izmaiņas mūsu ekonomiskajā dzīvē un pieejā. Zaļā kursa sekmes būs atkarīga. Eh, sekmes būs atkarīgs no finansēm, kas būs pieejams, vai mēs varam pārvaldīt to ietekmi, kā šī pārēja, ja pakārtāšanās ietekmēs mūsu reģions un to enerģētikas reģions. Komisijas plāns ir būtisks solis uz priekšu. Doma ir izmantot triljonu eiro tuvāko desmitgažu laikā, lai līdz 2050. gadam Eiropa būtu pirmais eh, oglekļa ziņā neitrālais kontinents. Komisija atzīst, ka finansējums, ko tā vēlas piešķirt šim mērķim, triljons ir minimums. Komisija mūs aicina būt uh, stingriem, turēties pie noteikumiem un būt konsekventiem. Mums ir vajadzīgs jauns finansējums, lai tas atbalstītu šo sociālo ekoloģisko pārkārtošanos. Mums sociāldemokrāta grupā ir ļoti stingra nostāja, runājot par daudzgadu finanšu schēmu. Mums ir jānodrošina, ka vismaz 30% tiek atvēlēti klimata pārmaiņu apkarošanai. Mums ir jādomā par pašu resursiem, tas attiec arī uz nodokli. Uh, nepārstrādājamā plastmasa. Mums ir atbilstoši jāliek nodokļi digitālajai nozarei un jāparedz arī darījumu nodoklis. Šādi resursi mums ir jāņem vērā. Mums ir arī jānodrošina, ka dalībvalstīm ir pietiekama manevra telpa attiecībā uz saviem nacionāliem budžetiem, lai tās varētu atbalstīt ilgspējīgu investīciju kursu. Mēs arī aicinām reformēt nodokļu noteikumus, lai tādā veidā nodrošinātu, ka mēs raugām, kā mēs uh, nodrošinām stabilitātes izaugsmas pakta noteikumu izpildi. Jānodrošina, ka neviens nepaliek iepakaļ uh, šajā taisnīgas pārkārtošanās mehānismā. Tas nav vienkārši sauklis, mums ir jādomā par godīgu papildu resursu piešķiršanu, lai mēs eh, neskartu kohēzijas, um, sociālo un uh, lauksamniecības attīstības fondu. Mums jādomā arī par stažēšanās iespējām, pateicoties kurām jaunā paudze varēs tik galā ar šo digitālo un vides pārkārtošanos procesu. Mums ir jāparedz pasākumi, lai apkarotu, piemēram, bērnu nabadzību un dzimumu nevienlīdzīgu uh, algu. Un mums jāstrādā tā, lai mēs nodrošinātu, ka mums ir pietiekams finansējums. Paldies! Paldies! Un tagad Renew grupas vārdā, Renew Euro grupas vārdā vārds Dragoša Pišlāru. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs skundze. Es runāšu rumāņu valodā. Pārāk bieži Eiropas Savienību kritizēju par to, ka tā pieņem stratēģijas, neparedzot atbilstoši instruments to īstenošanai. Vai arī ir otrāda situācija, mums ir instrumenti, taču nav atbilstošas vīzijas, kas varētu labi izveido, um, izmantot šos instrumentus plašākā kontekstā. 2020. gadā esam nonākuši pie debatēm par dažādiem instrumentiem. Vai mums ir ilgspējīga, ambicioza vīzija, kas eh, varētu atbalstīt šo zaļo kursu un vai zaļais kurs nāk par labu iedzīvotē? Mūsu grupas Renew Europe vēstījums ir tāds. Pilsoņiem pēc šīm debatēm ir jāsaprot, ka Eiropas Savienība izaicinājums, eh, kas stājas mūsu priekšā saistībā ar klimata izmaiņām, vēlas pārveidot par pamatu iekļaujošai sabiedrībai nodrošināt labas darba vietas un labāku izaugsmi. Ir tādi reģioni, kas ir mazāk aizsargāti, kā piemēram Rumānija, un šādi reģioni varētu labāk izmantot šo situāciju nodrošinot tais, izmantojot taisnīgu pārkārtošanos. Tas nozīmē jaunas darba vietas, labākas iespējas, tas nozīmē arī paredzēt tādas izglītības programmas un pārkvalificēšanās kursus jauniešiem, lai viņi arī spētu labāk pielāgoties jaunai situācijai, un arī jāparedz iespēja mazajiem idejiem uzņēmumiem gūt atbilstošu izglītību tehnoloģijās jaunajos medijos un tas viss varētu labvēlīgi ietekmēt arī situāciju ar vīdi. Arī Rumānijas valdībai jāievēro šī stratēģija un jāpiedāvā atbilstoši finansējums tās īstenošanai. Ir jārīkojas pakāpeniski, lai panāk šos mērķus. Liels paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā vārds Niklasam Nīņasam divas minūtes. Thanks everyone! Paldies visiem un arī komisijai, kas sniedz savu ieguldījumu šī priekšlikuma sagatavošanā. Īpaši paldies arī komisijas priekšstādā vietniekam Timermans. Es saprotu, ka šeit ir runa par sociālo pārkārtošanos. Cilvēkiem tas būs jāizteno jūs uzņēmumi. Ir nepārprotami jāsaprot uh, tiem uzņēmumiem, kas pat labāk strādā ar fosilā degvielu, ko sagaid no tiem nākotne. Jāpalīdz uh, reģioniem. Uh, tikt pār, šai, pār šim kārtpārkrošanas periodam. Taču jūsu priekšlikumā man pietrūksta saistība attiecībā uz eh, klimata mērķiem. Komisija ir jāparāda, kā katrā reģionā tiks pārtraukta uz fosilējo degvielu balstītu eh, staciju darbība. Jo Tad, ja mēs finansējam pārkārtošanos citādi, to neatbalstot, no tā nebūs jēga. Un jārunā arī par finansējumu. 7,5 eh, mil, miljārdi uz septiņiem gadiem, kad ir 108 fosilās degvielas izmantošanas stācijas, vai to pietiks? Jā, jūs runājat par kohēzijas fondiem, bet tas ir bīstam, mēs nevaram atņemt re, vienam reģionam, kā nauda vajadzīga, un lai to iedot citam. Timermans kungs mums abiem ir zināms, ka nav vēl 100 miljārdi, bet tikai 7,5 miljārdi. Mēs nedrīkstam piekrāpt mūsu pilsoņus tad sanāksim kopā, cīnīsimies par konsekventāku finansējumu, par ēst resursiem, lai ogļrači nav ik pēc septiņiem gadiem pakļaut riskam daudzgad finanšu schēmas sarunu dēļ. Ja te ir runa par taisnīgu pārkārtošanos, tad jāparedz konkrēti uh, ogļu izmantošanas pārtraukšanas plāni visiem oglieguvis reģionam. Paldies! Paldies! Un tagad identitātes demokrātijas grupas vārdā vārds Džan Antonio Darē. Paldies, priekšsēdētāji. Simts miljārdu nākošo desmit gadu laikā. Tāds ir komisijas investīcija plāns, lai nodrošinātu klimatu neutralitāti līdz 2050 gadam. Šis investīciju plāns, kur budžets ir 100 miljārdi. Mm, skaidri nenorāda, no kurienes resursi nāk, lai parādītu, lai sasniegtu šo finansējumu. Varbūt finansējums paredzēts citiem Eiropas projektiem, no kuriem tad tiks atņemt naudu. Vēl daži jautājumi ir jāatbild. Kritērija labam guvējumam, kā finansējums tiks sadalīts. Lai panāktu klimata neutralitātes mērķus, komisija ir paredzējusi mainīt izmaiņas valsts eh, atbalsts noteikumos. Mēs runājam par skaidru, par, eh, tais, eh, par ilgspēju investīciju plānu, bet jāparedz skaidrs soļi, no kuriem nāks labums mazajiem vidiem uzņēmumiem. Bet šajā investīciju plānā mazie vidēji uzņēmumi vispār nav minēti. Paldies! Tātad Eiropas konservatīvo un reformātoru grupas vārdā izteiksies Vana Overfeld kungs pusot minūte voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, jūs nu pat eh, jau apstiprinājāt manas decembrī eh, paustās bažas. Jā, jāsaka, ka šis um, zaļais kurs ir tāds visai nerealistisks plāns, kas, uh, kam ir klāta um, cena, proti tūkstošu miljardu eiro. ETP to ļoti daudzina. Mums ir jādoma par eh, to, kā to visu finansēt, kur ņemt šo naudu, un tas rada tādu lielu neskaidrību. Jāsaka, ka par DFS joprojām norisinās sarunas, un vienošanās vēl nav uh, rokas stiepien attālumā. Uh, Mums ir jādomā arī, ka, piemēram, šis tās augtais plasmasas nodoklis, plasmasas nodeva arī diez vai cerēs nesīs tik lielu peļņu. Mums ir jādomā par finansējumu un Eiropas investīcija bankai ir jāsaglabā trīskāršais A reitings un es ceru, ka tā savu spēcīgo fundamentu arī paturēs. Mums uh, jāsaka, ka fonds ir eh, pieejams visām dalībvalstīm, bet tāpat uh, tās dalībvalsts, kurām klājas uh, sliktāk, uh, ir uh, jāatbalsta vairāk, un tas uh, varētu arī radīt tādu um, bīstamu disproporcionalitāti. Mēs nevaram, piemēram, pārstrādāt, tā teikt, reciklēt mūsu solījumus naudā. Mēs negribam iesaistīties šādās finansiālās avantu, avantūrās. Mēs vēlamies investēt inovācijās un konkrētā rīcības plānā. Paldies! Un tagad GOE NGL grupas vārdā Omar Žīkungs. Viena minūte. Madame la prezidente, merci. Paldies. Priekšstādātāju vietnieku kopš rūpnieciskās revolūcijas Eiropa pamatojās uz fosilās enerģijas izmantošanu Eiropas Savienības izveide ar ogļu un tērauda kopienu arī balstās uz ogļu sektoru. Tas nozīmē, ka ogļu nozara ir struktūrējusi Eiropas ekonomiku lielā mērā sniegus ieguldījumu e ekonomikas attīstībā. Miljoniem um, darba vietu bija atkarīgs no šīs nozars, nedēļā vien daudz tajā strādā. Tātad, ja mēs pieņemam lēmumu izstāties no šīs nozares, tad ir jāpārveido vesela, ekon, vesels e, ekonomikas modelis. To mēs darām, ņemot vērā klimatu izmaiņu izaicinājumu. Tātad mums vēl jānosaka divas prioritātes. Pirmkārt, mazināt sociālās izmaksas, sociālos riskus. Tātad ir arī jāsniedz atbalsts reģioniem, kuri iegūst ogles. Uh, Un mums ir arī jābūt mobilizētiem, lai īstenot savu likumdošanas darbu. Paldies! Un tagad pie politiskām grupām nepiedarāšu. Grupa vārdā Roza Donato, lūdzu, vienu minūtu. Paldies, priekšsādātā. Manā pilsētā Tarento ir viena no lielākajām mm, piesārņošām stacijām e, Eiropā jūrā, gaisā, ūdenī ir milzīgs uh, piesārņojuma daudzums. Un mēs sagaidām finansējumu no Eiropas, kas mums e, to situāciju risināt. Mēs Tā nebūs taisnīga pārkārtošanās, bet kārtējā kļūda, ja mēs turpināsim izmantot eh, fosilo kurināmo, ja mēs neparaugāmies, kā tas viss ietekmē cilvēku, viņu veselību. Stratēģiskā nozīme zaļajam kursam ir pārskaitīt eh, transporta enerģētiku un padarīt eh, Eiropu par līderi apkaro klimata pārmaiņu atskarošanā. Taču šis finansējums nedrīkst nākt no kohēzija fonda, te ir jābūt sinerģijas starpējiem fondiem. ETS emisiju tirzniecības sistēmai pēdējo trīs gadu laikā būtu jāgūst lielāki panākumi. Bet varbūt finansējumi no tā varētu pārvirzīt šo jauno fondu. Paldies, un tagad vārds Novakam kungam pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka, izpildu priekšsēdē. Es neesmu automotobūvis inženieris, taču es zinu, ka mūsu industrija ir izveidojusi iespējams vislabāko dzinēju, kas vien bijis. Tā tad tas vienkārši mazliet jāpielāgo, jāpieslībē, lai nodrošinātu darba vietas miljoniem ģimeņu kopien visā Eiropā. Ja mēs šo motoru smagi nodarbināsim īsā laikā, tad tas vienkārši saplīsīs. Un tāpēc mums ir jārunā par zaļo kursu un par ilgspējīgu investīciju bānu. Es domāju, mums ir jāatbalsta Eiropas komisija tās institīvā nodrošināt mūsu bērnu nākotni un labu vidi viņiem. Es zinu, ka nākotne slēpjas tajās politikās, kas sniedz rezultātu nekaitējot videi. Es zinu, ka nākotne slēpjas slēpjas tajās politikā, kas nekaitē mūsu bērnu nākotnē. Taču es uzskatu, ka mēs to varam panākt, nenogalnot veselas rūpniecības nozars. Es domāju, mēs to varam panākt, neatstājot miljoniem cilvēku bez darba. Tad lūdzu strādāsim tā, lai pieslībētu šo plānu. Manas bažas ir tādas, ka ja mums ir visaptvaros liels institīvs, tad mums arī ir vajadzīgs liels finansējums un atbilstošs laika grafiks, lai panāktu mērķus. Ideja ir lieliska, taču jāpievērš uzmanība detuļām. Mēs nedrīkstam vesels eh, ekonomikas nozars un ģimenes eh, atstāt eh, pabērnu lomā. Paldies, tagad pusotru minūtu Borzans kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos uh, atzinīgi vērtēt šo ilgspējīgo investīciju plānu kā uh, zaļā kursa sastāvdaļu. Tādā veidā mēs varētu piesaistīt arī papildus finansējumu un mudināt privātos investorus uh, būt aktīvākiem uh, zaļā kursa atbalstīšanā. Nevajadzētu aizmirst, ka dalību valstīm ir jāpiedalās šajā projektā, radot tādu sociālāku un ekoloģiskāku Eiropu. Es augstu vērtēju arī Eiropas pusgada reformu, eh, pielāgojot to ilgspējīgas attīstības mērķiem. Jādomā arī par valstīm domāto ieteikumu labāku īstenošanu, lai sagatavotos eh, šim ambiciozajam mērķim. Uh, Taisnīgas pārējais fonds ir domāts, lai samazinātu reģionālās atšķirības uh, dalību valstīs un palīdzētu tām, kam klājas visgrūtāk. Un uh, attīstības fondam ir jā, vairāk um, jāfinansē dažādi klimata projekti. Un tas viss ir jāizteno pateicoties taksonomijas direktīvai. Protams, neaizmirstīsim arī mūsu pilsoņus. Uh, Taisnīga pārēja nav iespējama bez dialoga ar sociālajiem partneriem un eh, tāpat arī ar tām kopienām, ko šī pārēja vissmagāk skārs. Paldies! Un tagad Silvija Brunē no Riņu grupas viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāru kungs. Esmu pārliecināta, ka ekoloģiskās un digitālās pārējas nebūtu bez sociālās kompetentes un mums ir jāparūpējas, lai uh, mūsu pilsoņi varētu apgūt tās prasmes un uh, uh, zināšanas, kas ir nepieciešams, lai strādātu arī jaunajos sektoros un zaļākos sektoros. Mums ir jādomā par kopīgu vīziju pārējai ir jābūt taisnīgai sociālajā līmenī. Mēs nedrīkstam nevienu atstāt iepakaļus. Cīņa pret enerģētikas radīto nabadzību ir jāturpina, jo ir daudz cilvēku, kas nevar vairs samaksāt savus elektrības rēķinus, ņemot vērā arī no, paaugstinātās nodevas uz fosilo kurināmo. Kā panākt visus šos mērķus, kā iegūt klimata neutralitāti? veidojot vēl aktīvāku sociālo dialogu un cīnoties pret visām atstumtības un diskriminācijas formām. Paldies! Paldies! Un tagad Katrīna Langenzīpene uz pusotru minūti. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi! Vīdes, um, ekonomikas un sociālās politikas sapludināšana kopā ir viens no lielākajiem izaicinājumiem. Mums ir jādomā par pārēju uz ekoloģiskāku tautsaimniecību, uh, cīnoties pret netaisnīgumu, kas pastāv sabiedrībā. Komisijas priekšlikums uh, par taisnīgas pārējas fondu principā ir um, pareizs. Jāsaka, ka gan visnabadzīgākie cilvēki visvairāk cieši no klimata pārmaiņu radītajām sekām. Mums ir jāaizsargā šie cilvēki un jāpalīdz viņiem arī sociālajā plāksnē. Un uh, piedāvājumi uh, cilvēkiem uh, palīdzēt pārkvalificēties ir ļoti laba iniciatīva, bet ar to vien nebūs gana. Lai cīnītos uh, visaptveroši pret sociālo izstumtību, mums ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, kas vairs nav aktīvi um, darba tirgu vai vienu dienu tādi nebūs. Mums ir jāiestājas par ilgspējīgu attīstību un par uh, nabadzību nabadzības izskaušanu visās tās formās līdz 2030. gadam. Jāsaka, ka tam ir jābūt integratīvam procesam un dalību valstīm īstenojot un vērtējot savus reģionālos plānus. Savā darbā ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un sociālie partneri. Tāpat nevaram atteikties no sociālā nodrošinājuma sistēmām, lai varētu palīdzēt tiem cilvēkiem, kas uh, dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Mums ir jā jāparūpējas arī par minimālo ienākumu priekšlikumu visā Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Un tagad Huktas arī kundze uz minūti. Priekšsēdētāji. Eiropas Savienība piešķir valstīm finansējumu, lai tās varētu atbalstīt eh, šo eh, zaļo kursu. Un eh, kas tad notiks? Vai tad viss tiks īstenots tikai Austrumē Eiropā? Ir valstis, kuras joprojām turpina izmantot fosilo kurināmo, piemēram, Polija. Uh, Un tās valstis, kas, piemēram, kā Somija, šeit ir nu, tādā teicamnieces eh, statusā, tiks diskriminētas. Mēs nesaņēmsim papildus finansējumu. Mēs līdz šim esam gandrīz visu paveikuši paši, un mums vēl tagad vajadzēs maksāt par citu emisijām. Jāsaka, ka mūsu iekšējais tirgus Somijā ir mazs, e, valstī ir liela attālumi, un e, mēs jau tā, nu, neesam tādā pārāk izdevīgā situācijā, ne e, geogrāfiski, ne citās nozīmēs, bet mēs nevaram pieļaut uh, tādu pozitīvo diskrimināciju un uh, plānošanas uh, tautsaimniecību kā savulaik. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Rafāriskas kundzei uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Taisnīgas pārējas fonds tiek domāts, lai palīdzētu tiem, kam šī jaunā transformācija varētu sagādāt grūtības. Bet, diemžēl, komisijas priekšlikumā netiek pārāk daudz runāts par tiem cilvēkiem, kas atrodas vissarežģītākajā situācijā. Uh, cilvēki, kas, piemēram, ilgus gadus ir nostrādājuši vienā darba vietā, un kam grūti būs pielāgoties jauniem apstākļiem, tādi, kas ir varbūt 30, 40 gadus jau nostrādājuši vienā rūpnīcā. Diemžēl daudzi reģioni Polijā, piemēram, Silēzijā, tiks smagi skārti šo plānu rezultātā. Ko tad Eiropas komisija var piedāvāt šiem pilsoņiem? Cik lielā mērā taisnīgas pārējais fonds tiks izmantots, lai šie cilvēki nekļūtu par zaļā kursa uh, upuriem, vai tiks ņemtas vērā visas sekas, uh, kādas tas atstās uz sociālo politiku. Ar pārkvalificēšanu un apmācību vien nebūs gana. Par šiem apdraudējumiem ir jārunā vairāk. Ja cilvēki zaudēs savas darba vietas un vesels industrijas nozares uh, ies bojā, tad vairs nevarēs runāt ne par kādu taisnīgumu šīs pārējas sakarā. Paldies, un tagad uh, Mudikas kundze uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Taisnīgas pārējas mehānisms ir ārkārtīgi būtiska zaļā kursa sastāvdaļa. Mums ir jādomā par visvārīgākajām sabiedrības grupām, lai viņiem par to nenāktos maksāt visaugstāko cenu. Ko visspēcīgāk ietekmēs eh, šī pārēja, šis zaļais kurs? Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tie, kas jau ir kļuvuši par klimatu pārmaiņu upuriem, ciestu vēl vairāk. Ir jāuzlabo energoefektivitāte, jāsamazina komunālie maksājumi un jāpadomā arī par tiem, kas tagad strādā ogļu rūpniecības sektorā. Uh, neaizmirstot arī sociālā pilāra principus. Visiem ir jābūt uh, vienādām iespējām um, iziet apmācības, um, izglītoties, jo ja tas nenotiks, uh, tad mēs negūsim panākumus. Valdīs nevienlīdzība. Paldies! Pēdiķīnī kungs lūdzu tagad. Es gribētu runāt par zaļo kursu, ņemot vērā dalību valstu budžets. Kā dalību valsts varēs to visu īstenot? Mēs dzirdējām par nodavām, par to, ko nāksies darīt valdībām. Vajadzēs piesaistīt investīcijas. un tās dalību valstis, kur nav tik augsts eh, IKP un tik augsti ražošanas rādītāji, sastapsies ar grūtībām īstenojot visus šos ambiciozos plānus. Jāparūpējas, lai investīcijas būtu efektīvākas. Mums ir eh, jādomā arī par eh, to, kā tas ietekmēs valstu INK un uh, un tas ir jāatsaista no uh, fonda finansējuma. Paldies, un tagad došu vārdu Markusam Ferberam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, uh, dārgie kolēģi! Eiropas Savienība ir nospraudusi ļoti ambiciozus klimata mērķus. Un šie mērķi, protams, uh, nu, netiks īstenoti paši no sevis, ir nepieciešams investīcijas, naudai no kaut kurienes ir jānāk. Uh, Un, eh, kad komisija eh, šodien stādīja priekšā šo priekšlikumu, mēs par to aizdomājamies. Un, jāsaka, tas nav pirmais investīcija plāns, par ko uh, diskutējam Eiropas parlamentā. Iepriekšējā sasaukumā mēs jau runājam par tā saukto Junkera fondu. Tas mums ļāva gūt ļoti vērtīgu mācību. Gribēju tikai pieminēt dažus būtiskākos principus. Pirmām kārtām ir jābūt godīgam sadalījumam. Kad uh, strādājām pie Junkera fonda, redzējām, uh, ka uh, nauda uh, nonāca galvenokārt tur, kur bija vismazāk projektu. Otrām kārtām mums nevajag kaut ko definēt no jauna, runāt par jaunu veidu investīcijām. Ir nepieciešams vienkārši papildus investīcijas. Nav nekāda labuma, eh, ja tik daudzi projekti tiek eh, apzīmēti, marķēti ar vārdiem ilgspējīgas investīcijas, eh, bet nu, galu galā to, mm, teiksim, produktivitāte nav tik augsta. Un trešām kārtām ir jāparūpējas, lai šie projekti būtu tik pievilcīgi, ka arī privāti investori vēlētos tajos ieguldīt savus līdzekļus. Paldies! Paldies! Un tagad Helēna Fricona uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Tīmērmaņa kungs, Dombrovska kungs, paldies jums uh, par um, šī ambiciozā plāna prezentāciju. Daudzi Eiropas pilsoņi ir noraizējušies par savu nākotni. Un uh, Mēs, protams, nākotnē neapšaubām saskarsimies ar lieliem izaicinājumiem, un es ļoti labi izprotu viņu raizes, it sevišķi, ja tās ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Komisija runāja par spēcīgāku sociālo Eiropu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs, sociāldemokrāti, ļoti daudz runājam tieši par sociālo pīlāru. Gēteborgā 2017. gadā jau par to daudz tika diskutēts. Šis pīlārs jaunajai zaļākajai Eiropai būs ļoti nozīmīgs. Mums ir jābūt ambiciozākiem, ir jābūt labām kvalitatīvām darba vietām, cilvēkiem jāpādāvā iespējas mācīties, izglītoties un jāparūpējas, lai Eiropa būtu tāda vieta, kur cilvēki dzīvo labprāt. Un es kā zviedriete labprāt gribētu, lai Eiropas Savienība pārņemtu to tādu ziemeļu uh, modeli, uh, un eh, tas jau mūsu valstīs ir eh, pierādījis savu efektivitāti. Eiropas pilsoņu ikdienas dzīve jau pirmam kārtām ir jāuzlabo, un šis darbs mums ir um, jāveic kopīgi. Paldies, Katrina Čeha, uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs gribam pateikt tikai vienu lietu par uh, taisnīgas pārējas uh, fondu, ir jāsaka, ka pirmām kārtām jāpievērš uzmanība pilsoņiem. Ne politiķiem, ne uzņēmumiem, bet vienkāršiem pilsoņiem ir jāparūpējas, uh, lai nebūtu pārāk liela atšķirība Eiropā. Ir lielas atšķirības, vai cilvēki uh, cieši no karstuma, vai vienkārši riskē nosalt ziemā. Un uh, Eiropas Savienības dalību valstis uh, varbūt šo fondu saskatīs kā vēl vienu iespēju, lai piekļūtu ES līdzekļiem, bet mēs nevaram pieļaut tās kļūdas, kas tika pieļautas uh, administrējot uh, kohēzijas fondu līdzekļus. Nedrīkst pieļaut uh, fondu izniekošanu. Jāsaka, ka klimata steidzamības pārvēršana klimata neutralitātei nebūs vienkārši, bet ar atbilstošiem instrumentiem tas mums izdosies. Paldies! Paldies! Tagad Eikhauta kungs. Uz pusotru minūti. Thank you, Madam Chair. And, uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja vietnieku kungi. Uh, Tad, kad jūs decembrī runājāt par zaļo kursu, e, mēs sapratām, jā, nu dien, šeit ir pārmaiņas, jauna komisija, jaunas prioritātes, un mēs atbalstījām zaļo kursu. Bet ir jāuzdod jautājums, vai būs investīcijas šīs ir ļoti tālajošas, milzīgas pārmaiņas, nevis nu, tikai kaut kāda sīka detaļa. Un, protams, ka ir nepieciešams investīcijas, lai to finansētu. Es vēl neesmu iepazinies ar galējo priekšlikumu, bet vai šis zaļais kurs patiešām ir saskaņots ar jauno investīciju politiku. Es domāju, ka līdz šim brīdim tā nav noticis. Šķiet, ka mēs atkal. Uh, um, griežam uz riņķi to pašu veco uh, pantiņu, uh, kas ir izskanējis jau tik bieži. Un, ja runājam par ilgspējīgu politiku, mēs negribam kaut kādu jaunu Junkera investīciju plānu 2.0, 2.1 vai vēl kaut kādu citu versiju. Mēs gribam jaunu plānu, inovācijas, tālajošas pārmaiņas. Tas ir iespējami. Ja skatāmies, kas notiek uh, valsts iepirkuma jomā, arī tur varam paveikt ļoti daudz, un arī fiskālās politikas jomā tāpat. Ja mēs varēsim nospraust konkrētas uh, ceļa um, posmus nākotnē, tad tas patiešām būs um, efektīvi, bet tas, ko es tagad šeit redzu, man nešķiet, uh, nu, nekas pārliek novatorisks. Paldies. Um, tālāk uh, deputāts Dāvids, viena minūte. Kontinentus. Paldies. Tagad mēs cenšamies atrisināt uh, visas uh, planētas problēmas ar vienu iniciatīvu. Uzskatām, ka tā ir absurda ideja Fonderlains kundze ir mediķe, tā es esmu dzirdējusi, bet eh, vai tad ārstiem nav princips eh, ne, neizdara kaitējumu nevienam? Un es uzskatu, ka šis plāns nav attiecīgi sagatavots, nav gatavs īstenošanai, un mums eh, tagad ir jārunā Uh, par to, kā ārstēt mūsu saslimšanas, īstenojot šos ļoti ambiciozos uh, projektus. Kā mēs to darīsim? Vai, vai mēs uh, um, savāksim naudu no visiem un tad dosim to visslimākajiem, vai arī mēs kaut kādā veidā izsijāsim vai sašķirosim šīs iniciatīvas, ir jādomā par plāniem un sekām. Jūsu plāni ir diezgan miglaini un plāni, kas balsts uz ideoloģiju, nav īstenojami. Tālāk nākamais ir deputāts Tošenovskis. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungi. Eiropas Savienības solījumi enerģētikas politikas jomā ir ļoti skaidri. Uh, un ļoti ambiciozi, bet mums ir jādomā par ilgspējīgu attīstību, un tādā ziņā mēs nedrīkstam aizmirst nevienu reģionu, kur nāksies pilnībā mainīt ekonomisko dzīvesveidu. Es nezinu, vai komisija ir visaptvaroši izsvēru savu priekšlikumu, vai tiešām šis plāns darbosies pilnīgi visās, visos sektoros. Esmu diezgan skeptisks par šīm kalkulācijām ir ļoti skaidrs, ka mums būs nepieciešami miljardiem eiro visā Eiropas Savienībā. Un tāpēc ir nepieciešams ļoti rūpīgi izvērtēt ietekmi, izvērtēt, kāda ietekme būs katrā reģionā. Centrālā un austruma Eiropa ir ļoti saistīta ar kohēzijas fondu finansējumu mēs baidamies, ka, ka tik neradīsies kāda neveselīga konkurence starp reģioniem un individiem. Paldies! Tālāk um, bija Lomsena kungs viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem pēdējo gadu laikā. Mēs esam redzējuši Eiropas Savienības tiesas nolēmumus. Mēs esam redzējuši, kā šie nolēmumi un uh, Eiropas komisijas lēmumi ir vājinājuši koplīgumu spēku. Un uh, tas ir ļoti labi, ka Eiropas komisija beidzot ir atzinusi, ka mums pastāv šī problēma, šī augošā nevienlīdzības problēma. Uh, Tomēr mm, atkal šis te priekšlikums runāt par minimālo likumā nostiprināto minimālo algu ir ļoti bīstams priekšlikums. Šī likumīgā minimālā alga būs kārtējais trieciens arotbiedrību kustībai, kas mums ir nepieciešams. Mums ir jāstiprina koplīguma sistēma, mums ir jāpieņem sociālais protokols, kur darbinieku tiesības ir prioritārā kārtā svarīgāks nekā koptirgus principi. Un vajadzētu vajadzētu eh, vietējām pašvaldībām arī vērsties pret negodīgiem tirgotājiem, rīkojot iepirkumus. Tādējādi mums jānodrošina vienāda apstākļa par vienādu darbu un nedrīkstētu pieļaut brutālu eksploatāciju. Eh, paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Roland Kungs. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs tagad esam panākuši šo sasvēršanās punktu, kuru mēs redzam bezjēdzīgās Eiropas Savienības uh, Um, zaļās politikas, un no otras puses darba situācija. Šie te, uh, šie te solījumi par darba vietām, septiņgadu plāns, tas ne, nav pamatots, un lielākā daļa Eiropas Savienības birokrātu nav strādājuši pie reāla biznesa, nesaprot, kas tas ir uzņēmē darbība, tagad nesaprot, ko dara Eiropas Savienības industriālajai bāzei. Uh, uzskatām, ka šī ideja visa ir ļoti destruktīva. Mēs redzam, ka būs 40 tūkstoši darbvietu zudīs manā reģionā dēļ pārējais uz citu kurināmo. Te varētu salīdzināt kādam Vietnams veterānu, kā te, teikto, ka vispirms ciemats ir jāiznīcina un pēc tam var runāt par rekonstrukciju. Uh, Komisija runā par maģisko pieeju, ka varēs tagad radīt jaunas darba vietas, bet šis te netaisnīgas pārkārtošanas fonds īstenībā būs tāds, uh, kas eh, it kā ir domāts Polijai un līdzīgām valstīm, bet būtībā tas darbosies pilnīgi otrādi, tiks eh, sagrauta Eiropas Savienības novecojušā bāze. Tas būs darīts tīšām. Paldies! Eh, tālāk ir zilās kartītes jautājums Roland kungam. Vai jūs, vai jūs pieņemat šo jautājumu, Roland kungs? Niklas kungs uzdos jautājumu. Paldies par jūsu uzstāšanos. Es jau varu saprast, ka jums eh, nepatīk, ka jūsu valdība atstāja likteņa varā pati savus eh, pilsoņus. E, un kādēļ tad jūs vispār šeit esat ieradies? Varbūt jums vajadzēja apvienotā karalistē tagad rūpēties par Brexit sagatavošanu. Paldies! Sure... Paldies. Es gan nesaklausīju šeit jautājumu, bet katrā ziņā man ir liels iespēja jums atbildēt. Labi, apvienotā karaliste. Uh, Eh, tur Hamonda minētās izmaksas, eh, triljons mārciņu 2050. gadā. Mēs neesam veikuši ietekmes izvērtējumu, un es aicinātu visiem deputātiem, kas šeit zālē lūgt, eh, lūgt um, Timermans kungam aprēķināt, kādā veidā šī idejas ietekmēs ikdienas darbinieku algas. Katrā ziņā mēs tagad katru dienu no algas naudas atskaitam 15 mārciņas eh, par, eh, kā nodokli par um, enerģētikas ilgspēju. Tas ir milzīgs sloks. Tālāk Rātkas kungs pusotras minūtes. Eh, Priekšsēdētājs kundze, Timermaņa kungs, Dombrovska kungs, paldies par jūsu sniegto ieskatu šajā plānā, bet jāsaka, nu, ka ļoti sajūsminoši tas arī nav. Mums ir jādomā par lieliem pārbaudījumiem, mums ir jāpāriet eh, no vārdiem pie darbiem, ir eh, no eh, šī rozā mākonīša jānolaižas uz zemes, jāstrādā ar faktiem, ir jāatbrīvojas no šīs pēcvēlēšana eiforijas. Mēs nevaram tikai tādās vispārīgās vīzijās runāt, mums ir jārunā ļoti konkrēti, jārunā arī par sociālo Eiropu. Un, ja runājam par taisnīgas pārējas fondu, es to ļoti atzinīgi vērtēju, bet gribēju teikt, nedrīkstam pieļaut ka um, budžeta pozīcijas atkal tiek kaut kur pārvirzītas un kaut kādus līdzekļus no EFSI mēs pārliekam atkal taisnīgas pārējais fondā un tad cilvēki, kas strādā rūpniecībā un uh, cietīs no klimata pārmaiņām, ka viņi, piemēram, tiks uh, varbūt um, sakūdīti pret um, ilgtermiņa bezdarbniekiem. Mēs nevaram vājākās sabiedrības vardarbības grupas vēl sakūdīt eh, vienu pret otru mūsu sabiedrībā. Mēs šādu nelabvēlīgu attīstību nedrīkstam pieļaut Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā par papildus investīcijām, tikai ne, nevis no vienas kabatas pārlikt uh, naudu otrā. Paldies, un tagad došu vārdu Dālīka kundzei uz pusotru minūti. You, Chair, First, Paldies, priekšsēdētāji, priekšsēdētniekungi. Eh, ko mēs šodien dzirdam? Šeit mēs dzirdam tādu skeptisku viedokļus par to, kas tas ir klimata pārmaiņas un kādā veidā mēs varētu likvidēt nevienlīdzību finansējumā. Bet tieši šodien mēs par to runājam. Mēs runājam par taisnīgu pārkārtošanos, par plāniem šajā sakarā. Jā, mēs gribam klimata pārmaiņas, eh, gribam apkarot nevienlīdzību un mums ir jāstrādā pie abām šīm eh, iniciatīvām. Eiropas Savienībai ir jāveicina klimata draudzīgu uzņēmumu veidošanos un tāpat laikā klimata bet rīcībai ir jādod labumu visi neaizsargātākajiem un nedrīkst atstāt novārtā arī mājokļus vai mājasēmniecības ar zemu ienākumu. Jā, noteiktām sfērām ir nepieciešama aizsardzība, lai varētu gūt labumu no pārkārtošanas procesa, jo nākamās darba vietas prasīs jaunas darba iemaņas, un mums esošie, esošie darbinieki ir jāsagatavo nākotnes dar darbiem. Un uh, arī visi šie pakalpojumi, iniciatīvas nedrīkst aiziet garām tiem, kas ir vismazāk aizsargāti. Šeit ir piedalīšanās, atbalsts un uh, Um, radošā iniciatīva, kā pīlāri jāpiemina, piedalīšanās, iesaistot uh, vietējās uh, kopienas. Uh, tālāk otrs pīlārs ir dot prioritāti visneaizsargātākajiem, un radošie pamati ir radīti ilgstoši ilgspējīgas darba vietas un jādod jaunas prasmes mūsu darbiniekiem. Lūk, tagad mums ir šī iespēja strādāt pie visiem šiem pīlāriem, ņemot vērā, ka mums ir politikas, mums ir finansējums. Tā ir ir mūsu iespēja radīt jaunas darba vietas, jaunā ekonomiskā realitāte. Paldies! Tālāk Klotilde Ārmanda. Viena minūte. Priekšsēdētāja kundze, es nedomāju, eh, ka mums šeit ir kāds barjeras eh, pildot Eiropas zaļo paktu. Uh, Eh, Eiropas austrumvalstu eh, sabiedrības ir gatavas runāt par eh, ekoloģiskiem jautājumiem, jo sabiedrība šajās valstīs ir ļoti tuvas ekoloģisko jautājumu tematikai. Um, mēs esam gatavi arī runāt par atsevišķu reģionu industrializācijas jautājumiem. Mums ir dažādi piemēri, kas ļauj runāt par bijušo ogreču um, rajonu transformēšanu. Ir dažādi uh, apsvērumi, kas liek vairāk domāt par atjaunojumu resursu lielāku izmantošanu mūsu enerģētikā. Um, tagad mums ir pienācis eh, laiks formulēt ļoti skaidru politiku. Finansējums, atbalsts projektu īstenošanai, arī jaunu institīvu apdošanā, un mums ir nepieciešams strādāt viedi, eh, lai mēs nedotu pamatu eiroskeptiskai diskusijai. Paldies! Tālāk Ninisto kungs, viena minūte. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Ambition... Priekšsēdētājs zaļais kurs ir visambiciozākais eh, plāns, kāds ir bijis jau desmitgažu garumā. Tāpat arī tā, tam ir jāņem vērā biznesa vadības komandas. Eiropai ir jāmodernizējas arī globālās vadības jomā, tāda, kad ir runa par ekonomiku, biznesu un aprits ekonomikas veidošanu un zināšanu eksportu. Taču tas nenotiks, ja mēs neparādīsim to, ka nevaram nodrošināt rezultātus. Tomēr finansējuma jautājums ir pagaidām nepietiekami risināts. Jūs nosauktās summas ir nepietiekams. Tāpat ar šiem 7,5 miljārdiem jābūt skaidrībai, ka eh, eh, tā ir papildu darbība. Tāpat arī mums ir skaidri jāsaprot, ka e, mēs runājam par e, papildu finansējumu zemoglekļa ekonomiku un nevis turpinam, ko jau darām. Tā tad ir jāveido skaidri nosacījumi, lai atbrīvotos no fosilajām degvielām un finansētu ilgtermiņa risinājums un nevis e, pagaidu risinājums. Paldies! Nākošais runātājs ir deputāts Reils. Nu, Priekšstādātais kungs, cienie kolēģi, zaļā eh, vienošanās ir mūsu savienības īpašs projekts, un te, kurš domā, ka eh, nauda un struktūrālā palīdzība var reāli palīdzēt, tas neko vēstures neko nav mācījies. Es zinu, par ko ir runa. Pēdējos 33 gadus esmu strādājis Rūras reģionā kalnrūpniecībā, un mana dzimtene tā ir Vācijas nabagmāja. Manā Manā um, dzimtajā pilsētā Gelsenkirchenā ir visvairāk nabadzīgo bērnu un nabadzīgo veco cilvēku. Un tieši Beļģijā, Francijā un Anglijā arī izskatās bijušajos kalnrūpniecības reģionos tieši tā. Un tāpēc tā būs uh, katastrofa arī Polijā, Silēzijā un tā tālāk. Un tas ir runa attiecas ne tikai uz kalnrūpniecību. Vācijas Federatīvajā republikā automašīnu ražošana zaļināšana arī ir eh, saimniecības motors, bet eh, mēs šo procesu rezultātā varam zaudēt 400 tūkstoši darbas vietas. Paldies, saka priekšsadētāja, un tagad to Bišovska kungs pusotra minūte. Priekšsēdētājs, dāmas un kungi klimatam. Um, mums par to ir ļoti liela atbildība, lai zaļais kurss varētu vainagoties panākumiem. Iesākumā ir jāzina, uz ko tas tiek balstīts. Tāpēc man ir jautājums komisijai. Vai esat konsultējušies vai domājat konsultēties ar dalībvalstīm par summu, kas ir paredzēta investīcijām? Investīcijām, kuras ir nepieciešams enerģētiskai pārējai līdz ar drošības pasākumiem Vai komisija aptver, cik ilgs laiks būs vajadzīgs e, šo nozaru zaļināšanai polijā? Tiek lēsts, ka pārējais izmaksas varētu būt divi, e, pieaugs e, no 2,6 līdz 4,7% no polijas IKP. Tas ir vairāk nekā 500 miljārdu zlotu. Tas nozīmē vairāk kārtīgi nekā vidējā Eiropas investīciju summa. Turklāt Polijā ir Silēzija, kalnrūpniecības basēns, kur 200 tūkstoši cilvēki būtu bez darba, un vienas darba vietas izmaksas ir 250 tūkstoši eiro. Tie ir uzticami dati. Paldies! Paldies! Zilā kartīte, Tomišovska kungs, vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu? Thank you, colleague. Thank you, Mr. President. Uh, does... Paldies, priekšsēdētāji. Vai kolēģis izprot uh, NKP izmaksas uh, citos gadījumos, piemēram, kad pieaugs temperatūra?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 Lai to risinātu, ir jārīkojas racionāli, kur ir vieta cilvēkam un darba vietām. Es vēlos, lai Eiropa būtu avangardā cīņā pret eh, klimata pārmaiņām, un šeit nav runa tikai par labu uh, plānu. Paldies, nākošais runātājs Žozig Uzmau. Vienu minūti jūs rīcībā. Paldies priekšsēdētājiem! Mēs varam piekrist komisijas eh, eh, apgalvojumam, ka eh, enerģētiskai pārējai jānotiek taisnīgi un ka zaļajam kursam ir jābūt sociālam, taču tas nebūs iespējams, ja vidas un sociālie mērķiem būs jākonkurē, lai saņemtu finanš, finansējumu. Un ja mēs Turpināsim strādāt pie šie dubultā finansējuma grūtā jautājuma, kas e, savīs viens ar otru, paredzot jaunas prioritātes, jaunas fondus, jaunas propagandas un e, jaunus līdzekļus, e, bet novirzīsim tos militāriem mērķiem. 100 miljārdi netiks investēti Eiropas Savienībā šādā gadījumā, un Eiropas Savienība nezina, vai citi tos varēs investēt. Tāpat arī mēs nevaram teikt, ka zaļais kurs būs sociāls. Ja mēs redzam, ka no taisnīgas pārējas fondas un politikām tiek izslēgti kohēzijas reģioni un tie, kuri ir priekšplānā saskaroties ar klimatu pārmaiņām. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Fernandešs. Uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs, dārgie komisāri, dārgie kolēģi. Mēs esam uz pareizā ceļa ar šo investīciju plānu ilgtspējībai, ar šo uh, taisnīgas pārejas fondu. Eiropas parlamentā mēs vienmēr esam teikuši, ka jaunas prioritātes ir, ka tām ir jāsaņem papildus resursi un ir ļoti pozitīvi, ka taisnīgas pārejas fondām ir 7,5 eh, eh, miljārdi papildus. Man ir jautājums tikai, vai šī summa būs pietiekama, vai tie tiks pienācīgi un pareizi tērētu. E, bez tam e, e, papildināšanās ar kohēzijas politiku ir nepieciešama, bet jāpatur prātā, ka taisnīga pārēja nekad nevarēs noritēt pretrunā ar ekonomisko un sociālo kohēziju. Un tāpēc aicinu dalībvalstīm strādāt pie saviem investīciju plāniem, apzināties, kas ir vajadzīgs reģioniem, pretējā gadījumā eh, reģioniem eh, paredzētās summas iestrēgs eh, Briselē un pēc tam var, būs jāsaka, ka šie līdzekļi netiks saņemti. Tāpēc ir steidzami katram reģionam, katram dalībvalstīm pabeigt savas, savu mājas darbu šajā jomā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Simona Bonafē uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji, runājot par investīcijām. Tūkstoši miljārdi ir nozīmīgs mērķis. Eh, komisija šādu plānu piedāvā šodien Eiropai, lai 50. gadā sasniegtu oglekļa neutralitāti un kas būs nozīmīgi sociālai kohēzijai. Būs daudz resursu spēles, bet ja mēs vēlamies uh, ar panākumiem risināt klimatu pārmaiņu jautājumu, tad mums ir jāparedz vairāk resursu tuvāko gadu laikā. Bet atgriezīšos pie komisijas priekšlikumiem, pasvītrošu divus. Pirmkārt, fonds ar paredzētiem resursiem, lai panāktu to, ka klimata jautājumi tiek risināti pienācīgi un neviens netiek atstāts novārtā, it īpaši nozarēs, kur būs jāparedz svarīga konversija. Otrakārt, Mēs atsaucamies investīciju plāniem uz atvērtu diskusiju pār aprēķinu deficītam